pievērsties nākamajam darba kārtības punktam, proti cilvēktiesību pārkāpumi, kā arī tiesiskuma pārkāpumi. Mums saskaņā ar 135. reglamentu pantu ir atvēlēts stunda šīm debatēm. Tagad eh, sekos nākamais darba kārtības punkts - cilvēku tiesību aktīvistu vajāšana Azerbaidžanā. Gērikas kungs, jums vārds. Mr. Weigel vaša predhodnica na mestu predsedujočega Vaigla kungs, es gribēju teikt, ka priekšsēdētājas vietniece, kas vadīs ēdi pirms jums, palaid garām izdevību. Viņa varēja man piešķirt uh, runāšanas laiku, viņa būtu varējusi organizēt demokrātiskas diskusijas, bet man neļāva runāt. Es ceru, ka nākotnē mēs patiešām demokrātiju iedzīvināsim un varēsim arī diskutēt um, kā normāli cilvēki civilizēti. Paldies! Nu, īstenībā uh, priekšsēdētāji pati var lemt, uh, kam dot vārdu un kam nē. Geriks kungs, paldies priekšsēdētājs kungs, dargie kolēģi, 2012. gada maijā Eh, Baku, eh, Azerbaidžāns galvaspilsētā notika Eirovīzijas dziesmu konkurss. Jau toreiz valsti daudz kritizēja par to, ka tā apspiež cilvēktiesību eh, organizācijas, ka trūkst demokrātijas. Sevišķi smagi cieš sievietes, bērni un vecāki ļauži. Pagājušo nedēļu laikā arī tādi ļoti Lieli Azerbaidžānas pazinēji bija šokēti par valstī notiekošo cilvēktiesību jomā. Es sagaidu, ka jaunā Eiropas komisija pat tiešām iestāsies par cilvēktiesībām un pieprasīs, lai tās tiktu īstenots jebkurā mm, kaimiņa attiecību politikas un arī ekonomikas politikas jomā. 2012. gadā Anke Engelke, kas vadīja raidījumu Eh, Vācijā un eh, arī eh, uzklausīja valstu piešķirtos punktus, bija vienīgā, kas atļāvās kritizēt Azerbaidžānas politiku. Viņa teica, ir labi, ja var uh, runāt brīvi, daudz laimes Azerbaidžānai, Eiropa tevi vēro. Es gribēju pateikt Azerbaidžānai, ka Eiropa arī tagad um, atrodas tās pusē, bet, protams, mums ir jāievēro cilvēku tiesības, un arī tas ir jāievēro Azerbaidžānai. Paldies, un tagad Lamsarf kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsādātājs kundze, liels prieks jūs redzēt tur. Nožēloju, ka neredzu jūs tur biežāk, bet gribu jūs sveikt ar ievēlēšanu amatā. Dāmas un kungi, situācija Azerbaidžanā patiešām mums rada daudz bāžu, ņemot vērā krīzi Ukrainā, tuvajos austrumos, Irākā. Mēs esam vairāk uzmanības pievērsuši tādiem karstākiem punktiem, bet, nu, Azerbaidžāna arī nevajadzētu izlaist no savu redzes loka. Cilvēku tiesību aktīvistu situācija ir pasliktinājusies, un jāsaka, ka ir e, tāds e, pilnīgi autoritārs režīms, e, cilvēki, kas uzdrīkst pacelt balsi, tiek brutāli apklusināti. Freedom House aktīvisti tiek ieslodzīti cietumā, apmēram 30 žurnālisti un cilvēktiesība aktīvisti bez jebkādiem pamatojumiem tiek ielikt cietumā, viņiem tiek inkriminētas nepatiesas lietas, piemēram, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un tā tālāk. Eh, daudzi cilvēki tiek arī ieslodzīti kā politiskie ieslodzītie, un Arifs Junas, kas vada eh, demokrātijas centru, kā arī viņa sieva ir ieslodzīta, viņu veselības situācija ir slikta, kā arī cilvēku tiesību kluba priekšsēdētājs un arī izglītības kluba priekšsēdētājs ir ieslodzīti. Un jāsaka, ka tā ir grupa, kurā ir ļoti daudz uh, politiski motivētu cilvēku, tagad viņi ir kļuvuši par upuriem. Un jāsaka, ka valdība ļoti stingri ierobežo NVO aktivitātes un ļoti daudzas grupas uh, bija spiestas slēgt savu darbību, jo tika, piemēram, iesaldēti to banku konti. Jāsaka, ka Azerbaidžāna tagad mēģina izplesties startautiskajā arēnā un jāsaka, ka Azerbaidžāna arī vēlējās e, iesaistīties starptautiskās organizācijās, un Alieva kungs pirms dažiem gadiem Strasbūrā uzstājās un um, noliedza jebkādus cilvēku tiesību pārkāpumus, bet īstenībā visas apsūdzības beigās pēc dažām nedēļām izrādījās patiesas un pamatots. Paldies! Un tagad Vaidenholzer kungs, vienu minūtu paldies priekšsēdētājs kundze. Jau 13 gadus Azerbaidžāna ir Eiropas padomē, un jāsaka, ka tie ir liela sasnieguma gan Azerbaidžānā, gan visai Eiropai un tagad tā ir uh, prezidējošā valsts. Un jāsaka, ka Eiropas padome darbojas saskaņā ar Eiropas uh, cilvēktiesību konvenciju, un Azerbaidžānai ir uh, tajā rakstītais jāuztver nopietni, bet, diemžēl, uh, situācija valstī pasliktinās regulāri, NVO tiek ierobežotas un cilvēku tiesības, tādas kā vārda brīvība, viedokļa brīvība, tiek vienkārši sodīts ar. Um, cietumsodiem. Un Jāsaka, ka pilsoniskā sabiedrība ļoti cieši, tādēļ Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk uzmanības pievērst tam, kas notiek Azerbaidžānā. Un rezolūcijā tiek runāts par Alievu, par Jūnosu, par to, ka ir jāvērš pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Mūsu rezolūcija ir tāds brīdinājuma signāls, nedrīkst piedāvāt Azerbaidžānai ilgstošu Eiropas perspektīvu, jo tā turpinās darboties ierastajā gadā garā. Paldies, tagad Štetinas kungs. Micro, mikrofonu garu. Já mám, mám mikrofon, jsem slyšitelný. Mans mikrofons ir ieslēgts. Iespējams, ka man kāds pārtrauc. Jā, neviem, jestli je mě slyšet. Mám... Es eh, vēlētos pajautāt, vai visi man dzird. Visi dzird lieliski. Paldies, prieksēdētājs kundze. Labrīt visiem! Cilvēktiesību pārkāpumu Azerbaidžānā, protams, notiek, par to nešaubas neviens. Diemžēl, diemžēl tāpēc, ka Azerbaidžāna ir viena no austrumu partnerības valstīm, valsts, kas ir ārkārtīgi svarīga, lai veidot tir, tiltu ar citām Kaukāza valstīm. Un šīs rezolūcijas eh, sagatavotāji ir centušies, lai teksts būtu pietiekami līdzsvarots. Tajā tiek pieminēta politieslodzīto situācija šajā valstī, un es vēlētos šeit pieminēt juristu, kuru sauc Integims Alias. Integims Alias Viņš eh, ir vairākās tiesas prāvās aizstāvējis politieslodzītos, un šobrīd pret viņu pašu ir uzsākta prā, prāva. Pavisam nesen viņš viesojās Prāgā, un viņš saņēma Homo hominadus eh, balvu, ko piešķīra nevalstiska organizācija cilvēki grūtībās. Lūdzu, ņemiet to vērā, balsojot par šo rezolūciju. Paldies, eh, saka priekšsēdētāji, un tagad eh, veržā kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. 2012. gada pavasarī tūkstošiem cilvēku izgāja Baku ielās, lai prasītu demokrātiskas reformas. Uh, Valdība reaģēja ar represijām un tās šodien pat pasliktinās. Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, žurnālisti, kā parasti ir upuri. Leila Junus ir to simbols. Startautiskā uzmanība ir fokusēta uz Ukrainu, tādēļ Šī valdība, Azerbaidžans valdība, mēģina visstriktākos un asākos soļus veikt. Mums ir noslēgts partnerības nolūgum, nolīgums un tiek diskutēts par asociācijas nolīgumu, bet kāda ir nozīme šiem nolīgumiem, ja netiek ievērotas cilvēktiesības? Cilvēktiesības nevis uzlabojas, bet pasliktinās. Ir jāpārtrauc sarunas, strikti jā. Ja jāpielieto nolīguma punkti eh, par labu pilsoniskai sabiedrībai. Citādi visi tas, eh, ko esam sasnieguši līdz šim, nebūs eh, neko vērts. Eiropas Savienība var rīkoties, lai tā aktīvi to arī dara. Paldies! Nākošais runātājs Korāla kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Azerbaidžānas republikā uh, tagad ir uh, Uh, valsts, kas uh, vada Eiropas uh, padomi. Eiropas padome aizstāv cilvēktiesības, bet Azerbaidžānā tās tiek pastāvīgi pārkāptas. Šeit jārunā, ka netiek nodrošināta brīvība internetā, netiek nodrošināta pulcēšanās un runas brīvība. Azerbaidžāna ir viens no galvenajiem dabasgāzes piegādātājiem Eiropai. Tātad ekonomiskā ziņā tā ir ļoti interesanta, bet mazāk intereses izrādam par to, lai tur tiktu ievērotas cilvēktiesības. Nevalstiskās organizācijas strādā un informē mūs par um, desmitiem uh, cilvēki arestēti, tie, kas raksta blogus, tie, kas brīvi pauž savu viedokli, tie nonāk tiesas priekšā. Ir arī uh, ieslodzītie, kas ilgi jau uh, ir pieteikuši bada streiku, lai vērstu uzmanību uz šiem uh, punktiem. Mums uh, viņi ir jāaizstāv. Mēs prasām, lai komisija uh, pārbaudītu uh, to līdzekļu izlietojumu, kādus uh, piešķir uh, Azerbaidžānai visādi citādi, aizgriežamies uh, no tiem, kas ir apcietināti un kas tikai nedaudz cilvēka cieņas ir uh, prasījuši. Paldies, Skot Katokons nākotnē. Jūlijā mēs uh, redzējām, ka pat Azerbaidžānas valdība iestājās pret cilvēktiesību īstenošanu. Un vairāk cilvēktiesību aktīvisti tika iemesti cietumā un pret viņiem tika izvirzīti ap, visas apsūdzības. Tā ir Leila Junos un vairāk citi. Mums ir nepieciešams ļoti spēcīgi nosodīt šādu valdības rīcību un jāiestājās par cilvēktiesību aktīvistiem un jāiestājās par viņu tiesībām. Un vēl bez tam zaļo grupa Lēli Junasu ir izvirzījusi šā gada Sakaro balvai apvienoto nāciju eh, padomes izveidotā komiteja pret eh, spīdzināšanu ir izveidojusi speciālu mandātu ar eh, sarakstu ar valstīm, kurās notiek spīdzināšana, un tajā ir arī Azerbaidžāna. Es domāju, ka vajadzētu griezties pie Azerbaidžānas varas iestādēm, lai tā beigtu kriminālu vajāšanu un nelikt cietumā tos, kur kritizē valdību. Uh, Mēs eh, vēlamies, lai Azerbaidžānā arī tiktu īstenot vārda un citas brīvības. Eiropas Savienības institūcijas mēs griežamies gan pie komisijas, gan pie padomas, lai tās savukārt grieztos pie Azerbaidžānas un prasītu visu, krimin... visu politieslodzīto atbrīvošanu. Situācija tā nedrīkst turpināties. Mēs uzstājam, ka sarunām par jauno strateģiskās partnerības līgumu sarunām ir jāturpinās, un tomēr arī tajā ir jātiek iekļautiem cilvēktiesību jautājumiem. Pie tam tādiem konkrētiem jautājumiem, kuri varētu realizēties dzīvē. Lēla Junas gadījums eh, nonāca manās acīs, jo man, manā vēlēšana iecirknī dzīvo viena pārstāva, kura ir tuvas attiecības ar šo sievieti. Mēs nedrīkstam aizmirst šo cilvēku ciešanas, un mums eh, spēcīgi ir jānosoda Azerbaidžānas valdības rīcība, jo mēs, kā Eiropas Savienības iedzīvotāji, esam atbildīgi par demokrātijas nešanu pasaulē. Mulțumesc foarte mult, dau acum cuvântul reprezentant. Paldies, un tagad eh, dod vārdu uh, eh, Tūnas kundzei. Paldies, priek, paldies, prieksēdētais kundze, dāmas un kungi. tie no mums, eh, kuri no parlamenta puses raugās uz eh, Eiropas padomas ēku, ir redzams ļoti liels, eh, ļoti liels karoks, ar kur tiek paziņots, ka patreiz Eiropas padomas prezidējošā valsts ir Azerbaidžāna. Un vairāk reiz tiek pamudināts un tiek runāts par to, ka Ukrainas konflikts šobrīd tiek izmantots, lai destabilizētu situāciju šajā reģionā. Un līdz ar to, e, tā kā Ukrainas notikuma gaismā, cilvēktiesība pārkāpumi, atka, pārkāpumi atkla, atkāpjas otrajā vietā. Šobrīd Azerbaidžānā notiekošais prasa nekavējošu rīcību, un vajadzētu izvirzīt e, konkrētu pārstāvi no dažādām institūcijām, kas nodarbotos ar situācijas izpēti. Mums vajadzētu noteikt vīzu izdošanas aizliegumu dažiem paškronētā Azerbaidžānas karaļa Alijeva tuvāk stāvošajiem. Ir tādas Eiropas Savienības kompānijas, nesaukšu nevienu vārdā, kuras ir izvēlējušās sponsorēt Olimpiskās spēles Bakū. Protams, uz spēles ir likts milzīgas finansiālās intereses, tā tas ir, bet eh, atcerēsimies, ka mm, mēs jau nevaram cilvēktiesību jautājumus paslaucīt zem paklāja un ļaut kompānijām ar savām finanšu interesēm vadīt mūs. Šī rezolūcija ļoti labi sagatavota un ceru, ka tas ir pirmais solis mūsu tālākajā ceļā. Prieksēdētāji, paldies! Un tagad eh, Pirīkundzei vārds. Pēdējo divu gadu laikā tika apcietināti 40 politiski aktīvisti, cilvēktiesība aktīvisti un žurnālisti, un tas nepamatoti un nelegāli. Mēs šodien pieprasām, lai tiktu pievērst uzmanību šiem cilvēkiem. Azerbaidžāna sadarbojas ar mums kaimiņa attiecību politikas ietvaros, ir mūsu strateģiskais partners. Tieši tādēļ mums ir jābūt vēl kritiskākiem, jo mūsu kopīgās vērtības, uz kurām balstās partnerattiecības, netiek ievērotas. Pēdējo mēs mēnešu laikā atkal ir uh, sarosījies šis ieslodzījuma vilnis un tiek ieslodzīti cilvēki, kas atļaujas kritizēt valdību. Hamāns Arīvs, Jārhāf kungs, Lēla Junus joprojām atrodas cietumā. Nu, ko tad viņi izdarīja? Viņi vienkārši izmantoja Eiropas padomas principus un norādīja uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs pieprasām savā rezolūcijā, lai nekavējoties tiktu atbrīvoti politiski politiskie ieslodzītie un ir jāpieliek punkts šim raganu medībām, jo šie cilvēki cīnās par universāliem principām tādiem kā brīvība un demokrātija. Paldies! Mulțumesc foarte mult, domnul Cerneschi. Paldies, tagad Černiecka kungs. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tiešām ceru, ka Jūs eh, būsiet lieliski un veiksmīgi savā amatā kā komisāre, un eh, tomēr Eiropas parlaments eh, zaudēs lielisku priekšsēdētājs vietnieci. Dāmas un kungi, šīs debats par cilvēktiesībām un īpaši Azerbaidžānā ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas ļauj mums uzmanību pavērst uz Dienvidu Kaukās republikām un arī ne republikām. Tas ir svarīgi, jo šis reģions ir ļoti nozīmīgs. Vairākas valstis ir uzsākušas ceļu pretim Eiropai un mēģina piemērot Eiropas vērtības un uzskatus. Esmu ticies kā ar gruzīņiem, tā ar armēņiem, un es zinu, ka viņi prātos un sirdies ir tādas pašas vērtības kā mums. Vairāk mums vajadzētu runāt par eh, cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, jo par to mēs nerunājam. Dženkuja Bārdzo. Paldies. Paldies. Tiešām sirsnīgs paldies. Nākošā runātāja Konečnas kundze un paldies par laipniem vārdiem, eh, ko izteicāt man. Godātie kolēģi, man ir liels gods eh, vakar klausīties Šulca runu. Vācijai tas ir prasījis pār par 70 gadus, lai sāktu šķirot savu traģisko vēsturi. Azerbaidžāna, suverēna valsts, kura šobrīd ir nostājusies uz demokrātijas ceļu, un tomēr tā vēl ir tās ceļš ejams līdz mūsu vērtībām. Azerbaidžānas suverēnajai valstī ir tiesības atvēlēt pietiekami daudz laika, lai tās izskatītu cilvēktiesību pār, pārkāpumus tām, tam paredzētajā laikā. Nedomāju, ka mums vajadzētu kaut ko uzspiest ātrāk vai vēl ātrāk. Azerbaidžāna ir drosmīga, tā ir uzsākusi iekšējas reformas, lai tās atbilst starptautiskiem noteikumiem. Mums ir jārespektē un jāpraugās uz katras atsevišķās valsts vēsturisko kontekstu. Vai tas būtu komisārs vai kāds cits, eh, mēs nevaram neko uzspiest citiem. Esmu pārliecināta, ka Venēcijas komisijai vajadzētu izvērtēt, vai Azerbaidžāna izpilda starptautiskos noteikumus vai nē. Ja jau mēs vēlamies palīdzēt Azerbaidžānā, tad mums ir jāpalīdz viņiem īstenot reformas un nevis viņiem kaut kas jāpārmet. Tagad Kelī kungs nav šajā zālē un Gomešs kundzei vārds lūdzu. senhor uh, presidente junto meus colegas na condenação deste ataque contra defensores de direitos priekšsēdētājas kundze dārgie kolēģi blogu rakstītāji uh, cilvēktiesību aizstāvji pret daudziem no viņiem tiek tika veiktas represijas, izvirzīts apsūdzības nodokļu nemaksāšanā un citās. Tāds ir tāds absurds um, prasības. Šīs personas jāatbrīvo nekavējoties un varas iestādēm jāpārtrauc iebaidīšanas akcijas pret uh, nevalstiskām organizācijām. Tas uh, jādara mm, nekavējoties, ir nepieciešama caurskatāmība Azerbaidžānai nekavējoties ir jāīsteno reformas, kuras tā uzņēmusies arī Eiropas padomē. Mēs nevaram rīkoties kā līdz šim. Mums jāaizstāv aktīvāk cilvēktiesības un demokrātija, par to jārudā steidzami. Ir jāvērš pret represijām Azerbaidžānā. Nolīgums uh, par sadarbību ar Azerbaidžānu jāatliek, kamēr netiek respektētas minimālās normas un Azerbaidžānas valdībai nekavējoties jāuzlabā cilvēktiesību situācija. Paldies! Paldies! Tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Vaigalkungs, pirmais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Ir pamatoti cīnīties par cilvēktiesību ievērošanu gan Azerbaidžānā, gan citās valstīs, kas ir līdzīgā situācijā. Viens no cilvēktiesību aktīvistiem Tātad katrs uh, ieslodzītais cilvēktiesība aktīvists eh, tā jau ir par daudz, un uh, eh, Azerbaidžanai vajadzētu ievērot cilvēktiesības. Uh, No otras puses gribēju pateikt, ka Azerbaidžāna ir tāda īpaša valsts. Krievija ir turpat aiz stūri, izdara uz Azerbaidžānu spiedienu, un tas pats attiecas arī uz Irānu. Azerbaidžāna mums ir ļoti nozīmīgs strateģisks partners. Mums viņiem ir jāpalīdz izkļūt no šīs eh, kutelīgās situācijas, eh, it sevišķi runājot par eh, Kalnu Karabahas okupāciju. Mēs neesam darījuši gan šajā jomā. Paldies tagad uh, Nemits kungs komisijas vārdā. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Eiropas Savienības un Azerbaidžānas attiecības, uh, jā, piekrītu, pat vairākās strateģiskās jomās uh, ir attīstīts un tomēr um, tas mums ir vairāku bažavots. Pieminēšu divus. Vispirms, situācija cilvēktiesību jomā Azerbaidžānā ir būtiski pasliktinājusies. Pēdējo mēnešu laikā nozīmīgi cilvēktiesību aktīvisti ir iemesti cietumā, jo ir iestājušies par eh, negatīviem procesiem pilsoniskajā sabiedrībā. Vienlaicīgi Kalnu Karabahas konflikta eskalācija ir radījusi savas eh, plaisas sabiedrībā. Situācija Kalnu Karabahā nav atrisināta kopš 94. gada. Eiropas Savienība ir izteikusi savas bāžas par situācijas eskalāciju tieši cilvēktiesību pārkāpumu un konflikta ziņā. Mēs eh, mēģinām sadarboties divpusēji ar Azerbaidžānas valdību. Komisārs Fīle un ģenerālsekretāra Helga Šmita tiekoties ar prezidenta Lievu un ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem savā nesenajā vizītē Bakū. Viņi tikās neformālā ministrālā, ministriālā dialogā kaimiņu attiecību partnerības ietvaros. Un eh, raugoties uz eh, pasliktinošos situāciju, mums vajadzētu eh, pamudināt Eiropas Savienības delegāciju Azerbaidžānā palīdzēt cilvēktiesību aktīvistiem. Patreizējais spiediens uz eh, Azerbaidžānas sabiedrību tikai parāda, ka sabiedrība vēlas eh, nostāties uz Eiropas vērtības ceļa. Mums eh, ir nepagurstošiem jāpalīdz pilsoniskajai sabiedrībai demokrātijas ceļā, un mēs to darīsim. Uh, un mums ir regulāri jāatgādina mūsu partneriem Azerbaidžānā, ka labākais veids, kādā sasniegt labklājību un stabilitāti, jebkurā valstī ir daudzpartija demokrātijas sistēma, atvērta sabiedrība un atvērta ekonomika. Mēs e, savu piedāvājumu attiecību uzlabošanai un tālāk veidošanai ar Azerbaidžānu veidojam uz juridisku Eh, juridiskas pārliecības ceļa, bet eh, tam ir jābūt arī cilvēktiesību aspektam. Esam uzsākuši strateģiskās modernizācijas partnerības eh, līguma diskusijas, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, vēl jau vairāk raugoties uz Azerbaidžānas lomu Eiropas energo avotu dažādošanā. Kā jau šeit izskanēja, Azerbaidžana šobrīd ir Eiropas padomas prezidējošā valsts, un Azerbaidžana pavisam nesen pamainīja savu nevalstisko organizāciju likumdošanu, kas dažādu starptautisko organizāciju padomēs un arī kompāniju padomēs ļauj piedalīties eh, pilsoniskajai sabiedrībai. Protams, mēs turpināsim informēt un sadarboties ar visām iesaistītajām pusēm. Un, uh, ņemot vērā sarunas starp Eiropas padomes ģenerālsekretāru Jaglandu un prezidentu Alījevu, arī šajās diskusijās tika runāts par to, cik svarīgi ir iesaistīt pilsonisko sabiedrību valsts darbā vai vismaz valsts uh, diskusijās. Uh, Uzskatām, ka šāda sēde būs iespēja dialogu turpināšanai starp Azerbaidžānas varas iestādēm un pilsonisko sabiedrību. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un arī jūs reiz pavisam drīz sēdēsiet šeit. Um, am primit șapte propuneri de rezoluție depuse pe baza declarației. Jā, paldies. Esmu saņēmusi septiņas rezolūcijas uh, priekšme, uh, priekšlikums. Līdz ar to esam noslēguši šo darba kārtības punktu. Nākošais punkts mūsu darba kārtībā - Burundi, jo īpaši Pierklavē Bobimba lieta. Mm, Jurekungam būtu jāsāk ar diskusijām, bet viņš nav zālē, tādēļ sāks diskusijas.